Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, godātie kolēģi, godātie franču draugi, nu, mēs tagad uh, bijām kopā ar uh, citām komitejām un lēmām par svarīgiem jautājumiem. Tagad mēs esam tikai mūsu komitejas sastāvā. Un uh, 21. janvāra paziņojumu padome mūs ir informējis par to, ka, ka uh, Korepers ir vienojies par uh, Eh, karšu maksājumu mm, nodevām, MIF 2, un eh, mēs eh, pabeidzām jautājumu izskatīšanu pagājušā gada aprīlī, un arī pagājušā nedēļa nosūtījām šo apvienoto tekstu parlamentam un padomē. Un tagad mums pirms mēs izskatām tālāk šo jautājumu, došu vārdu mūsu referentam Pablo. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu lūgt jūsu atbalstu šim E, ziņojumam, lai Eiropas pilsoņi varētu maksāt mazāk e, komisijas naudu, maksājotāju kredītkarti, un lai mēs varam šo dokumentu pieņemt un nosūtīt tālāk uz padomu. Paldies! Jā, ja, vielen dank, bevor... Liels paldies, pirms pārējām pie balsošanas. Es gribētu jautāt, vai visiem kolēģiem ir līdz balsošanas kartīte, šķiet, ka tā tas ir. Nu, sarīkosim vēl vienu izmēģinājumu. Valsts balsojumu, lai pārbaudītu, vai visas politiskās grupas ir atbilstoši pārstāvētas. Pieci, pieci kolēģi vēl nav nobalsojuši. Vēl Četri kolēģi ir ievietojuši kartītes ierīcēs, bet nav nobalsojuši. Nu, viss kārtībā. Nu, tad beidzam balsot. Un pēc balsojuma redzam, ka visas politiskās grupas iekļaujas skaitliskajā sastāvā. Un tagad balsosim par MIF 2. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Un ar lielu balsu vairākumu pieņemts, apsveica mūsu referentu un sarunu vešanas komandu, un tagad ir paredzēts, ka aprīlī šis jautājums tiks izskatīts plenārsēdē, kad juristi lingvisti būs pabeiguši pie tā darbu. Tātad tad notiks uh, balsojums plenārsēdē. Tagad būs balsojums par ilgadējo ziņojumu par ES konkurences politiku. Referents ir uh, Messeršmit kungs, vai jūs vēlaties kaut ko teikt, vai tūlīt balsosim. Paldies ļoti īsi, vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, kuri ir strādājuši pie šā jautājuma kompromisa gaisotnē. Un uh, katrā gadījumā, ja arī nesam vienbalsīgi, tad mēs ar lielu balsu vairākumu varam atbalstām šo dokumentu un dodam signālu komisijai. Tagad balsojam, kas par A kompromisu. Kas pret? Atturas. Pieņemts. 64. grozījums, kas par, kas pret, atturas, Man šķiet, ka jāpārbauda elektroniski. Balsojam elektroniski par 64. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. B. Kompromiss, kas par? Pret. Atturas. Paņ, pieņēmts. 68. grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 70. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 72. grozījums. Ā, pārbaudīsim, nu labi, balsosim elektroniski par 70. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. ar vienlīdzīgu balsu skaitu par un pret, tā, šis grozījums ir noraidīts. Kolēģi, man bija taisnība. Nu, jums jāsaka, tiešām uh, priekšstādātājiem ērgļācis. Jā, nu, valstosim tagad par 72. grozījumu. Kas pār? Kas pret? Atturas Man, ka, man šķiet, ka pieņemts. Nu, labi. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 72. grozījumu. Beidzam balsot. Priekšsēdētājiem bija taisnība. Šis grozījums ir pieņemts. 73. grozījums iestrādāts kompromiss SAE, tagad 74. grozījums, kas par, kas pret, atturas. Nu, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot par 74. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. C kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts. D kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 84. grozījums, kas par, kas pret atturas pieņemts. 85. kas par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 85. Beidzam, eh, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 88, 88 kas pār, kas pret, atturas pieņemts. 87, kas pār, pret, atturas pieņemts. 88 par, pret, atturas noraidīts. 89. par pret atturas pieņemts, 90. par pret atturas pieņemts, 91. par pret atturas. Manuprāt, noraidīts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski par 91. grozījumu. Viens no S&D grupas par daudz balsošanā piedalās, tad no S&D grupas viens par daudz balso, beidzam balsot, pieņems. E kompromiss, kas par, pret, attur, pieņems. 97. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. F kompromiss, kas par. Tātad, kas par. Pret. Atturas. Pieņems. Nu, pārbaudīsim balsojot elektroniski. Kompromiss F. Beidzam balsot. Pieņemt. 108. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 109. grozījums, kas par pret atturas. Es labprāt pārbaudītu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 110. grozījums par pret atturas pieņemts. 112. kas par pret atturas pieņemts. 113. kas par pret atturas pieņemts Diemžēl noraidīts. G kompromiss, kas par. Ā, ne, balsojums pa daļām. Vispirms balsojam par pirmo daļu un pēc tam par otro. Tātad, kas par pirmo daļu? Kas pret? Atturas. Pieņemta. Kas par otro daļu? Pret. Atturas pārbaudīsim balsojot elektroniski par G kompromisu otro daļu. Beidzam balsot. Noraidīta. Tālāk pārējām pie 119. grozījuma. Referents tam piekrīt, jā, pat tad, ja norādīt otrā daļa. Kas par 119? Kas pret? Atturas pieņemts. 120. par pret. Atturas pieņemts. 121. par pret. Atturas pieņemts. H kompromiss. Kas par pret. Atturas pieņemts. 128. grozījums, kas par pret atturas. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski. 126. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 127. kas par pret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 sociāldemokrāti pret. Labi, atturas. Nu, jāpārbauda rezultāts, tātad sākam balsot elektroniski par 133. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 134. pār pret atturas Pārbaudīsim atkal. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 135. kas par pret atturas. Pieņemts. 136. par pret atturas pieņemts, 137. par pret atturas pieņemts, 138. par pret atturas noraidīts. Tagad jābalso par desmitā punkta oriģinālu tekstu, kas par pret atturas pieņemts. 139. grozījums par pret atturas noraidīts. 140. kas par pret atturas pieņemts. I kompromiss, kas par, kas pret atturas pieņemts. 143. kas par pret atturas pieņemts. 144. kas par pret atturas pieņemts. J kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 153. grozījums, kas par. Tātad, kas par pret atturas noraidīts. 154. kas par pret atturas pieņemts. 155. kas par pret atturas noraidīts. 156. kas par pret atturas Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Man šķiet, ka bija pieņemts, bet balsojam elektroniski. Vai, vai viss nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. Nu, es biju pareizi saskaitījis. 157. Kas par pret? Atturas noraidīts. 158 Nu labi, pārbaudīsim rezultātu 157. grozījumam, sākam balsot, beidzam balsot un pieņems. 158. kas par pret atturs. Nu, pārbaudīsim arī šo rezultātu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 159. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 160. kas par pret atturas noraidīts. 161. grozījums, kas pār pret atturas noraidīts. 162. grozījums, kas pār pret atturas noraidīts. 163. kas pār pret atturas pieņemts. 164. kas pār pret pret atturas pieņemts. Kā kompromiss. Tas par pret atturas pieņemts. L kompromiss. Kas par pret atturas pieņemts. 168. kas par pret atturas pieņemts. 170. kas par pret atturas noraidīts. 170. kas par pret atturas noraidīts. Nu labi, pārbaudīsim rezultātu, sākam balsot par 170. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 173. kas par pret atturas. Nu, pārbaudīsim arī šeit rezultātu. Šķiet, ka jūs vairs neceļat rokas. Nu, sākam balsot elektroniski. Nobalsots, beidzam balsot, pieņemts. 174. kas par pret atturs. Vai tad zaļajiem nekas nav sakāms? Nu labi, tad ir pieņemts. 175. kas par pret atturas pieņemts. 176. kas par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu, man šķiet, ka noraidīts. Tātad balsēm elektroniski par 176. Beidzam balsot. Pieņemts. Labi, ka pārbaudījām. 177. kas par pret atturas pieņemts. 183. kas par pret atturas noraidīts. 184. kas par pret atturas man šķiet, ka pieņemts. Pieņemts. Jā, pieņemts. 185. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 100. 187. kas par pret atturas pieņemts. 188. kas par pret atturas pieņemts. 189. grozījums, kas par, kas pret, atturas noraidīts. 190. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Tagad balsojam par 14. punktu ordinālu tekstu, kas par, pret, atturas, pieņems. 191. grozījums, kas par, kas pret, atturas, Noraidīts. Nu, labi, pārbaudīsim rezultātu. Balsēm vēlreiz par 191. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņēmts. 192. grozījums, kas par, kas pret, atturs pieņēmts. 193. kas par, pret, atturas pieņemts. 194. par pret asturas pieņemts. 195. kas par pret atturas pieņemts. 196. kas par pret atturas pieņemts. 197. kas pār pret atturas Nu, pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 198. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 199 pārpret atturas noraidīts. 200. kas par pret atturas noraidīts. 201. kas par pret atturas noraidīts. Par oriģinālu tekstu 15. punktā, kas par pret pret atturas. Es labprāt pārbaudītu rezultātu, balsojam elektroniski par 15. punktu oriģinālu tekstu. Beidzam balsot. Pieņemts. M kompromiss. Kas par? Pret atturas pieņemts. 206. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 207. grozījums, kas par pret atturas Nu, nav īsti skaidrs ar liberāļiem, labāk balsosim elektroniski šoreiz par 207. grozījumu, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 208. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 209. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. N kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts. 211. grozījums par pret atturas, nu, pārbaudīsim balsojot elektroniski 211. grozījums. Vai visi nobalsojuši? Pēc tam balsot noraidīts. 212. kas pār pret atturas pieņemts. 213. kas pār pret Jā, jums taisnība. Tātad tas atkrita 214. Balsojam par 214. kas par pret atturas noraidīts. 215. kas pār pret atturas. Man šķiet, ka pieņemts, bet balsosim elektroniski vēlreiz par 215. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 216. grozījums par pret atturas noraidīts. 217. par pret atturas noraidīts. 218. ir iekļauts F kompromisā, tātad mums jābalso par oriģinālu tekstu, kas par 18. punktu orģinālu tekstu, kas pret atturas pieņemts. 219. grozījums pār pret atturas. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. 219. grozījums. Sākam balsot. Ā, tagad viss ir atkal skaidrs. Nu, pieņēmts. 220. Nu jā, lielāk, divas lielākās grupas ir tagad pār, nu tad pirms tam tā tas nebija. Tātad 220. grozījums, kas ir pār? Kas pret? Atturas? Noraidīts. Nu labi, labi. Balsojam elektroniski par 220. grozījumu, sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Par, no, beidzam balsot? Pieņemts. O kompromiss, kā Oskars. Šeit mums ir balsojums pa daļām. Vispirms pirmā daļa, kas pār, kas pret, atturas pieņemts. Kas par otro daļu? Pret. Atturas pieņemta. 225. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Varam pārbaudīt, balsojam elektroniski par 225. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu noraidīts. 226. grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 227. kas par, pret, atturas. Paldies! Nu jā, tas jau ir iekļauts kompromisā. Tagad pārējām pie 230. Tātad 230. grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 231. kas par, pret, atturas, pieņemts. 232. kas par, pret, atturas, pieņemts. 233. kas par pret atturas noraidīts, P kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 239. grozījums, kas par pret atturas pārbaudīsim, balsēm elektroniski par 239. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 240. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 241. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 242. kas par pret atturas pieņemt. Q kompromiss, kas par pret atturas pieņemt. 247. kas par pret atturas pieņemt. 248. kas par pret pret atturas pieņemts ar lielu vairākumu, 249, kas pār pret ar vēl lielāku vairākumu pieņēmts 250, kas par pret atturas noraidīts, 251, kas par pret atturas noraidīts, 252, kas par pret atturas noraidīts. R kompromiss, kā Rihards, kas par pret atturas pieņemts. 256. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. S kompromis kā Samuēls, kas par pret atturas pieņemts. 259. grozījums, kas par pret atturas pārbaudīsim, balsojot elektroniski par 259. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. T kompromiss kā Teodors, kas par pret atturas pieņemts. 262. grozījums, kas pār pret atturas pieņemts. 263. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 264. grozījums, kas par pret atturas. Nu, pārbaudīsim balsojot elektroniski. Cerams, ka tad arī liberāļi balsos. Tātad sākam balsot. Nu jā, nebija redzams, kā Alde balso. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 265. grozījums, kas par pret atturas. Labi, pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 265. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 268. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 267. kas par pret atturas noraidīts. Orģinālais 28. punkta teksts, kas par, kas pret atturas pieņemts. 253. kas par pret atturas norādīts. Sākotnējais teksts 27. punktam. Labi, pārbaudīsim vispirms 273. grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par oriģinālu tekstu 27. punkts, kas par, kas pret, atsturas, pieņemts. 274. kas par, pret, atsturas, pieņemts. 275. kas par, pret, atturas, pieņemts. V kompromiss kā Viktors, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Grosījums 283, kas par. Vai varam balsot blokā? Nē, pēc manas saraksta nevaram. Tātad 283 pār pret atturas pieņemts, 284 pār pret atturas pieņemts, 285 pār pret atturas pieņemts. 286. pār pret atturas pieņemts, 287. bija skaidrs rezultāts. Pār 88. rezultāts bija skaidrs. Nu labi, Gigold kungs, pārbaudīsim, balsojam elektroniski, jo zaļie to tā vēlas. Tātad 286. grozījums. Beidzam balsot un kāds pārsteigums šis grozījums ir pieņemts. Nu, tas ir, tās ir tā priekšrocība, ja sēž priekšā, tad labāk redz. Tātad 287. tagad, kas pār pret atturas pieņemts. Tagad normālā tempā kompromiss dubult V, kas par, kas pret atturas pieņemts. 28. grozījums, kas par pret atturas noraidīt. 9, 29. grozījums, nu labi, pārbaudīsim elektroniski, balsojam par 28. grozījumu. 28. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 29. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Nu labi, balsosim elektroniski 29. grozījums. Lai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Nu, noraidīts. Noraidīts. Jā, paldies, Langenkungs. X kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Y kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 39. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 40. grozījums par pret atturas pieņemts. 41. kas par pret atturas pieņemts. 42. grozījums par pret atturas noraidīts. Orgi, orģinālais apsvērums C, kas par pret atturas pieņemts.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 atturas noraidīts. AA kompromiss par pret atturas pieņemts. 55. grozījums par pret atturas pieņemts. 57. grozījums par pret atturas pieņemts. AB kompromiss par pret atturas pieņemts. Atsauce viens, oriģināla teksts par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Noraidīts. Trešais, kas par pret atturas noraidīts. Uh, otrais ievilkums, kas pārpas pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais ievilkums orģināla teksts par pret atturas pieņemts. Ceturtais ievilkums orģināla teksts par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums. Es redzu, ka citām grupām ir citi balsošanas saraksti. Tā tad. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Sastais grozījums par. Nē, es atvainojos. Orģināla teksts. Orģināla teksts. Nu, ļoti labi, ka jūs esat mūsu vidu un ļoti saprātīgi dodat padomus. Tātad sestais grozījums tagad, kas pār, kas pret, at, atturas noraidīts. Un es ceru, ka tad tie pašnoteikumi ir spēkā. Tagad balsēm par septīto grozījumu par pret atturas noraidīts. Astotais grozījums par pret atturas noraidīts. Devītais grozījums par pret atturas noraidīts. 11. ievilkums, oriģināla teksts, kas par pret atturas pieņemts. 10. grozījums par pret atturas noraidīts. 11. grozījums par pret atturas noraidīts. Hmm. Atvainojos 16. ievilkums, oriģināla teksts par pret pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas noraidīts. 13. grozījums par pret atturas noraidīts. 14. grozījums par pret atturas noraidīts. 15. grozījums par pret atturas noraidīts. 16. grozījums par pret atturas noraidīts. 17. grozījums par pret atturas noraidīts. Ievilkums 24, oriģināla teksts par pret atturas pieņēmts, A, ievilkums 25 par pret atturas pieņemts. 18. grozījums par pret atturas noraidīts. Orģināla teksts ievilkumiem no 27. līdz 41. kas par pret atturas pieņemti. 19. grozījums par pret atturas, nu, pārbaud, pārbaudīsim elektroniski, balsojam par 19. grozījumu. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums par pret atturas Pārbaudīsim arī šo rezultātu. Balsojam elektroniski par 20. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 21. grozījums, kas par pret atturas Nu, pārbaudīsim arī šoreiz rezultātu. Tātad sākam balsot elektroniski par 21. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņem. Tagad imko pirmais punkts. Vai varam balsot blokā? Nu. Tātad pirmais punkts, kas par pret. Nu, pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Imko pirmais punkts, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Imko otrais punkts, kas par Tagad varam balsot blokā no 2. līdz 19. punktam. Vai varam tā darīt? Līdz 12. labi. Tātad par visiem izņemot 12. Tātad 2, 7, 8, 9, 10. 15, 18, 19. Es teicu, ka par 12 to mēs nebalsojam blokā. Tātad priekšsēdētāji. Šeit ir kļūda, 15. nav iekļauts, nevis 12. Jā, jā, es to redzu, bet jūs teicāt 12. Tātad mēs balsojam par 2, 7, 8, 9, 10, 12. Tātad ir pieņemti šie punkti. Tagad par 15. par pret atturas pieņemts. Tagad par 18. 19. kopā, kas par pret atturas pieņemts. Nu, tagad balsosim par šo ziņojumu kopumā. Tas ir personāls balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts ziņojums ar 51 balsti pār 2 pret un 4 ir atturējušies. Apsveicam referentu. Tagad balsojums par Eh, Eiropas Investīcija banku ir atlikts uz vēlāku laiku, līdz ar to mūsu balsošanas uh, eh, seans ir beidzies un pāris minūšu pārtraukums. So, liebe Kolleginnen, liebe Godātie kolēģi, nu, turpināsim izskatīt mūsu darba kārtību, un mēs tagad kopā izskatīsim 13., 14. un 15. darba kārtības punktu un uh, tā ir budžeta izpildes apstiprināšana tātad šim trim iestādēm. Es ceru, ka netraucēju kolēģus viņu interesantajās sarunās. Elīza. Nu, paldies. Tātad šo trīs iestāžu aģentūru budžeta izpildes apstiprināšana mums jāsagatavo atzinums ir budžeta kontrols komitejai un uh, pateicoties kolēģiem, tātad man bija tas gods sagāstāt šo atzinumu. Mēs saņēmu daudzus grozījumu priekšlikumus no kolēģiem. Tātad šeit ir trīs tematiskās jomas, par ko arī es runāju savā atzinumā. Pirmkārt par lomu un uh, pilnvarām par uh, prioritāšu izvirzīšanu, darba stilu un arī par uh, finansēšanas modeli šim trim iestādēm aģentūrām. Eiropas banku iestādes sakarā mēs arī ņemam vērā pagājušā gada revīzijas palātas piekto ziņojumu Banku Savienības uh, kontekstā un vienotā uzraudzības mehānismu kontekstā. Uh, mēs uh, varēja konstatēt daudzas kopīgus punktus, kas bija kopīgi dažādām politiskām grupām un aicinu sociāli demokrātu grupas pārstāvis eh, nu, apspriest šos jautājumus klusāk savā starpā. Tā tad ir eh, liela konverģence starp šiem iesniegtajiem grozījumiem nu, kolēģi puses tas nozīmē, ka mēs varam panākt labu risinājumu, runājot par šo aģentūru lomu, tā tiek atzīta par svarīgu un ir svarīgi norā skaidri izvirzīt prioritātes un mm, no vienas puses uh, uh, mēs eh, nevaram dot pilnīgu tādu rīcības brīvību at, attiecībā uz šīm uzraudzības funkcijām, tā tad ir uh, jānodrošina kontroli. Mēs nevaram pieļaut vienkārši to, ka brīvi šī kontrola tiek veikta un pēc tam atbilstoši līdzekļi tiek pieprastīts. Tad šeit ir jāpanāk kompromiss tālāk par finansēšanas modeli. Manuprāt, būtu sap prātīgi padomāt vēlreiz par uh, finansēšanas struktūru komisijai vai to pilnībā uh, finansēt no budžeta vai arī um, iekasēt maksu par pakalpojumiem vai kaut kādu hibrīdu modeli ar šo ziņojumu. Mēs, protams, neatrisināsim šo jautājumu, bet mēs norādām, ka uh, ir nepieciešams par to domāt un ir paredzēts izveidot kompromisu grozījumu par šo jautājumu. Tālāk ir, eh, es ceru, ka mums izdosies eh, vienoties par eh, saprātīgiem kompromisiem starp dažādām grupām un vakar mums arī bija sanāksme, bet tad ir arī Uh, grozījumu par patērētāju tiesību aizsardzību, norādot, ka šīm iestādēm jādarbojas aktīvāk. Es kā referents uzskatu, ka tas ir strīdīgs priekšlikums un uh, ka par to ir atbildīga komisija par šādiem ierosinājumiem un ka tas jāizlēm kopīgi parlamentām un padomēji. Un uh, Tāpat bija grozījumi, kas uh, runāja par uh, to, ka šīs aģentūras darbojas aktīvi sniedzot informāciju, atbildot uz uh, jautājumiem un arī sagatavojot rīcības kodeksu. Un šeit arī bija zināma Tātad eh, tas bija pārskats par saņemtajiem grozījumiem. Es vēlos eh, pateikties kolēģiem, par, eh, kuri iesniedz šos grozījumus, un es tiešām cenu, ka mēs nonāksim pie saprātīga kompromisa, un tad otrais posms bija, būs tāds Eh, ka eh, pie šiem jautājumiem strādās budžeta kontrolas komiteja, kura ir um, atbildīga arī par šo visu Eiropas aģentūru kontroli. Un tagad došu vārdu vispirms ēnu referentiem, pēc tam mm, citiem kolēģiem, kuri vēlēsies izteikties. Tagad vārds Olem Ludvigsonam, sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Lūdzu. Paldies. Paldies arī referentam par lielisko sadarbību. Esmu pārliecināts, ka šis process virzās pareizajā virzienā. Ja runājam par revizijas palātas novērtējumu attiecībā uz šīm trīs uzraudzības iestādēm, vai tās ir likumīgi un pareizi e, pārvaldījuši savus kontus, es neredzu nekādu iemeslu, lai apšaubītu šo lēmumu. Manuprāt, mēs varam apstiprināt budžeta izpildi. Apskatot referenta atzinumu projektu un pastoties piedāvātajiem grozījumiem, tas ir saistīts ar to, ka ir nepieciešams zināms līdzsvars no vienas puses. Iestāde nevar rīkoties ārpus sava mandāta. Tas ir ļoti svarīgi Tāpat nozīmīgi ir tas, ka iestādē būtu pilnībā jāizmanto piešķirtais mandāts. Līdz ar to tai nepieciešami resursi, lai varētu īstenot savas funkcijas. Revīzija palāta ir secinājusi, ka nav nodrošināti pietiekami resursi, lai varētu pilnībā īstenot piešķirto mandātu un tas attiecās uz visām trim aģentūrām. Tas netika pietiekami finansētas. Tas nebūtu pieņemami. Mēs zinām, ka arī tika skatīti jautājumi, kas ir saistīti ar patērētājiem, un ir ļoti ievērojams pozitīvs potenciāls šīm iestādēm lai tās varētu aktīvāk iesaistīties patērētāju aizsardzībā. To būtu ļoti svarīgi uzsvērt. Es paļaujos, ka arī turpmāk darbos konstruktīvs un nu, mēs uh, panāksim ļoti labus kompromisus. Paldies visiem par sadarbību. Es pārliecināts, ka darbs mums veiksies labi. Paldies. Paldies kolēģiem Ludvigs. Nikolsonam un tagad uh, doktors Bērns Lūke EKR grupas vārdā. Liels paldies priekšsēdētāji un uh, referenti par jūsu veikumu. Es arī nerunāšu gāri un uh, pieturēšos pie jūsu ieskicētā iedalījuma, tātad vispārēji komentāri par šīm uzraudzības iestādēm. Mēs uzskatām, ka ir jāuzsver, ka šīs iestādes ir izveidots, lai koordinētu nacionālo uzraudzības iestāžu darbu, ka ir jāuzsver subsidiaritātes princips un A kompromisa ierosinātais teksts varbūt būtu nedaudz vēl jāgroza, lai runātu nevis par pamatfunkcijām, bet uz mērķi orientētām funkcijām šīm uh, uzraucības iestādēm tāpat. Um, otrajā jūsu punktā mums arī svarīgi ir, uh, runājot par līdzekļu izmantošanu, ka ir uh, tie jāizmanto racionāli un jātaupa. Uh, un jāņem, eh, jā, nopietni jāizturas pret tiem līdzekļiem, kas ir pieejami nacionālā līmenī. Un šajā atzinumā ir jānorāda, ka iestādēm ir jāpropižojas ar savām pilnvarām un nevajadzētu censties kaut kāds papildus pilnvars tev iegūt, bet ir arī tādi uh, formulējumi, kas nav varbūt īsti skaidri, ka šī norādot, ka pirmajā darbības fāzē ir zināms līdzekļu trūkums konstatējams, un es domāju, ka mums vajadzētu izmantot atturīgākus formulējumus un varbūt atteikties no B kompromisa pirmās daļas. Par finansēšanas modeļiem, ko jūs minējāt kā trešo punktu, mēs uzskatām, ka ir svarīgi par to runāt atzinumā un eh, ka norādīt, ka nevajadzētu finansējumam nākt no Eiropas Savienības budžeta, bet gan eh, tas būtu jāfinansē tiem tirgus dalībniekiem, kuri gūst labumu no šo iestāžu darbības vai arī kuru darbību šīs iestādes uzrauga. Un mēs iestājamies uh, par to, ka C kompromis formulējums vai, nē, es atvainojos, tas ir D kompromis, tā tad neizmantot formulējumu vai nu vai bet gan runāt par atbilstošu finansējumu modeli. Tālāk es eh, gribētu arī norādīt, ka mums ir ļoti piesardzīgi formulējumi jāizmanto šajā atzinumā un nevajadzētu pieļaut, ka šie uzraudzības iestādes pieņem uh, tiesību aktu vārds tagad Torvalda kungam, vārds liberāļu grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, mēs jau vienreiz par šiem jautājumiem esam diezgan daudz runājuši. Un, lai nebūtu pārāk garlaicīgi, cenšos runāt vācu valodā, lai <laughs> būtu tā kā interesantāk. Nu, es esmu arī sagatavojis grozījumu, priekšlikumus, un es uh, ceru, ka, un domāju, ka tie ir pietiekami liberāli. Un uh, arī esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt kompromisus un virzīties uz priekšu. Un lai tulkus nepārpūlētu es tagad eh, nu, beigšu šos vācu valodas vingrinājumus. Paldies! Nu, katrā gadījumā eh, kolēģis Lūke vismaz kaut ko saprata no manis teiktā, un tas jau arī ir diezgan labi. Paldies! Paldies! Es arī sapratu jūsu teikto ne tikai Lūkes kungs. Es pateicu, ka viņš runāja ļoti labi un aicināja arī turpmāk runāt vāciski, saka Lukes kungs. Jā, un priekšstādātājs saka, es arī jūs ļoti labi sapratu. Liels paldies! Un goe grupas vārdā mets kārtīs. Thank you, um, Chair. Paldies, priekšstādātāji. Un paldies arī jums kā referentam strādājot pie šiem budžeta izpildes apstiprināšanas jautājumiem. Jūsu iesniegtie ziņojumi, tajos ir vairākas pozitīvas lietas. Mūsu grupai svarīgākais jautājums ir par Eiropas Banku Savienību, par šīm iestādēm, kā tās rīkojas un darbojas. Ir mūsuprāt jāpārskata šis ietvars, jo tas nerisina parasto iedzīvotāju problēmas un uh, nerisina tās vajadzības, kādas ir mūsu ekonomikai. Un tas arī nenodrošina, ka ir maksimāls eh, demokrātiskās iestājas līmenis. Mēs uh, skatāmies uz tiem kā atsevišķiem jautājumiem, tādēļ jārisina šis demokrātiskais deficīts, Mūsuprāt, eh, subsidiaritātes princips tiek mazināts, eh, izmantojot šādas iestādes, un eh, arī mūsu iedzīvotāji nejūt nekādu sasaisti ar šo procesu. Paldies! Un tam arī grūnien. Paldies, un tagad zaļo grupas vārdā Svens Gīgalds. Jā, zunīst mal sind. Vispirms mēs uh, uh, ierosinātajiem atzinumiem un kompromisa priekšlikumiem, nu tādās vispārējās līnijās, tātad mēs piekrītam. Un uh, no mūsu viedokļa mums parlamentam ir tiesības rūpēties par uh, patērētāju tiesībā aizsardzībām arī attiecībā uz šīm trim iestādēm un to, kā tās pilda savas pilnvaras un arī eh, vadlīnijas ietilpst eh, regulā par šīm trim aģentūrām un Jopas kontekstā, tad apdrošināšanas un darba pensija iestādes, nu, bija omnibus divi un uh, tiesiskais regulējums uh, nu, bija tāds, ka padoma nevarēja vienoties, ka nebija patiesībā nekāda regulējuma un nekādas, nekādi detalizēti uzdevumi tālāk netika noteikti. Un, nu, Eh, viņi būtu varējuši tikai skatīties uz uh, Frankfurtes uh, pilsētas uh, panorāmu un neko nedarītu. Bet ir jādomā ka par tiešāku harmonizāciju un mēs uh, Nevaram, protams, uzdot viņiem rakstīt tiesību aktus un atteikties no savām pilnvarām, bet tomēr ir jādomā par koordināciju un harmonizāciju. Un ja mums kaut kas nepatīk, tad to mēs varam arī pateikt, un to mēs šorīt arī darījām. Šis tiesības mums ir jāpatur, un šodien no rīta mēs piedzīvojām tādu situāciju, ka radās iespējas, ka tas kas ir tagad sīk kā drukā ierakstīts, ka tagad ir centieni īstenot struktūru politiku un parlamentam būtu jābūt uzmanīgam šai sakarā, lai EBA 17, EBA 19 un uh, arī par trešo iestāties iesniegtais grozījums, mūsuprāt, nav iekļauts kompromisa grozījumos, un mēs uzskatām, ka šīm iestādēm būtu proaktīvi jādarbojas aizstāvot patērētāju tiesības, un mums nevajadzētu viņus šīs iestādes no tā atturēt. Bet es gribu teikt, ka kopīgo pieeju mēs atbalstam, un tie, kas saka, ka varētu labāk strādāt ar mazāk līdzekļu apjomu, tad uh, jāsaka, tie, kas ir apmeklējušas aģentūras, konstatē, ka ar minimāliem resursiem uh, ļoti daudz kas ir izdarīts. Un būtu uh, tiešām interesanti uzzināt, kā tad var strādāt ar vēl mazākiem resursiem. Tas absolūti neatbilst reālajai situācijai, jo šiem uh, Šīm aģentūrām ir ļoti daudz pienākumu noteikts likumdošanā otrajā posmā, un, piemēram, esmai vienkārši nav iespējams visas šīs funkcijas pildīt, jo būtībā, ja objektīvi nebūs iespējams pildīt šīs funkcijas, tad iznāks, ka netīšā veidā tiks pārkāpti tiesību akti. Un es domāju, ka budžeta ziņojumā mēs vienmēr esam centušies panākt lielākus resursus šīm aģentūrām, jo gluži vienkārši ar mazākiem resursiem šīs aģentūras nespēs pildīt savas funkcijas. Ir šeit runa par e, e, tirgus iestādi, par banku iestādi pirmkārt. Paldies, vai vēl kolēģi vēlas izteikties? Elīza. Krišana. Um, eu, eu queria apenas. Es gribēju pasvītrot dažus aspektus, kurus jau pieminēja kolēģi, kur izteicās pirms manis konkrēti Ole Ludvigsons un arī, ko teica Svens Gīgolds. Domāju, ka attiecībā uz šīm iestādēm ir runa par eh, budžetiem, kas jau gadu garumā būtu uzkrājuši rindu ar trūkumiem, kā tos izriet no daudzām analīzēm, kas izskan. Taču šeit mēs runājam par struktūram, kas eh, izveidojās pirms eh, neilga laika, kas tiek veidots, un turklāt struktūrām, kurām ir jāsniedz augstas kvalitātes um, tehniska atbilde uz to likumdošanu, ko mēs gatavojam šajā parlamentā, precīzāk, ko mēs sagatavojam iepriekšējā sasaukuma laikā. Mēs sagatavojām, atcerēsimies, kad uh, Eh, ekonu priekšsēdētājs mēģināja skaitīt, cik ir notikuši trilogi dokumentiem. Tāda sanāca vairāk nekā simts, un šī likumdošana ir tirgu, un attiecīgās struktūras, kuras vēl aizvien ir ļoti jaunas, un arī kuras tika izveidots ar parlamenta palīdzību lielā mērā, saņem pasūtījums ar ārkār, un ieteikums ar ārkārtīgi lielu atbildību un tas pieprasa skaidrot tos trūkums, kas palika neizskaidrots. Un tāpēc ierastā loģika samazināt budžetu šajā gadījumā nevar darboties, savādāk mēs riskējam radīt ārkārtīgi lielu negatīvu ietekmi un de mazināt ticamību visam tam, ko mēs darām ar šiem ierobežojumiem un samazinājumiem. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, jārunā par šīs likumdošanas mērķis. Tāpēc uzskatu, ka likumdošanai ir jāgarantē tas, ka būtu minimālā uh, saskaņošana ar iekšējo tirgu. Tāpēc, ja mēs runājam par iekšējo tirgu un veidojam horizontālu likumdošanu, kas aptver šo iekšējo tirgu, tad mums ir jāpiešķir līdzekļi šīm iestādēm, lai tās varētu radīt konkrētus nosei, eh, noteikumus, kas būtu piemērotu ieviešanai. Runājot par citiem ieņēmuma avotiem budžetam, pilnīgi skaidrs ir tas, ka visi zina to, ka ir robežas, lai uzraudzītu regulētu iestādes un tajā pašā laikā saņemt finansējumu no šīm iestādēm. Un es gan nesmu pret to, ka tiktu pētīt papildu finansējuma avotu, tomēr mums ir jāapzinās tās robežas, kādas varētu būt dažādām struktūrām intervenciju veikšanai, lai palielinātu eh, resursus šo iestāžu rīcības brīvībai. Tāpēc šie ir elementi, kas ir jāņem vērā, uz tiem es gribēju vērst jūsu uzmanību, pat ja tie nepievieno nekādu specifisku um, informāciju pie iepriekšējo runātāju sacītā, bet es domāju, ka mums, jā, mums ir nepieciešamās uh, veikt uh, visas darbības, lai mēs savu darbu varētu veikt visa, uh, vislabākajā veidā. Paldies! Vielen Dank. Liels paldies. Neviens vairāk nav pieteicies runāt par šīm, šiem jautājumiem arī no aģentūrām. Nav neviena pārstāvja. Nu tad eh, es kā referents tagad varētu pateikties par ieguldījumiem un es gribu teikt, ka mēs šeit darbojamies uh, pie budžeta izpildes apstiprināšanas. Mēs ne strādājam pie tiesību akta par uh, šo aģentūru pilnvarām vai finansēšanas modeli. Un uh, tātad šeit to mēs nevaram atrisināt. Un arī par šo uh, budžeta līniju vai par, uh, tātad par uh, savienības budžetu vai par pašfinansējumu vai tādu, nu, modeli, kas ir pa vidu un var jau, nu, it kā teikt, jūs uh, tirgo tagad no, no klientiem šo uh, Eh, finansējumu iegūstiet, nu, šie jautājumi ir pamatā jāizdiskutē, jo šeit ir runa par pamatregulām, kur tas ir eh, noteikts nevis šajā budžeta apstiprināšanas procedūrā. Un šeit mēs esam arī eh, pārstāvām dažādus viedokļus un lēmums tiks pieņemts demokrātiski balsojot. Esmu arī Eiropa vairākas eh, aģentūrā vairākas stundas pavadīs un eh, zinu, kā tas viss tur ir, un tur arī nav nekāds eh, labais skats uz pilsētu, jo ēka ir pārāk zema, lai varētu panorāmu vērot, nu, un Eiropas centrālās bankas prezidents var uz viņiem skatīties no augšas. Bet šeit ir jautājums par iestādi, kas saskaņā ar solvenciju divi, eh, kam ir eh, vismaz divi uzdevumi izstrādāt tātad šos tehniskos standartus un tas drīkst eh, šādus dokumentus arī radīt un Uh, šie, protams, mēs arī varam uh, budžeta apstiprināšanas procedūrā par šiem jautājumiem runāt, bet par šīm vadlīnijām, kuras vēl ir likumdošanas procesā, nu, uh, IMD2 un par Eiropa darbu Nevar jau būt tā, ka EIOPA nosaka standārtus tiem tiesību aktiem, kas vēl nemaz nav pieņemti. Nu, jā, mēs tā varam, protams, tā abstrakti runāt par šiem jautājumiem, bet es domāju, ka tomēr šī problēma būtu jāatrunā kādā apsvērumā un par esma šeit nav vadlīnijas, bet šeit ir norādījumi nacionāliem um, ieraudzī, uzraudzības iestādēm, nu, kuras tā, teiksim, nevainīgi um, uh, darbojas šajā mājas lapā un dod, nu, tiesiski saistošas uzziņas un jautājums, kā tas viss ir juridiski noregulēts. Protams, ir tiesības izdot vadlīnijas, bet tad ir jautājums, cik tālu šīs vadlīnijas iet, cik liels ir to apsvērums. Aptvērums es atvainojos. Un attiecībā uz kapitāla pietiekamības um, direktīvu, cit, uz emīru īstenošanu un citiem tiesību aktiem. Es ir jau uh, jautājumi, kur ir uh, atrisināt šīs problēmas, jautājumi, pie kā vēl strādā un kur ir pamatojums esmai iesaistīties un arī, piemēram, banku Savienības ietvarošī Eiropas banku iestāde uh, uzrauga nacionālos uzraugus un uh, tiks veidota vienotā noteikumu grāmata un uh, ECB uh, uzraudzīja šīs 120 bankas eiro zonā un būs šis, šī um, noteikumu grāmata un šī problēma nav triviāla. Un es uzskatu, ka šeit uh, nebūs tāda negodīga, neveselīga konkurence starp Eiropas centrālo banku un banku iestādi, kurš tad noteikti šos labākos uh, spēles noteikumus un šeit uh, ir jārunā par to, kam kādas pilnvaras ir piešķirtas. Mēs, protams, varam šos jautājumus pacelt budžetā apstiprināšanas procedūrā, bet tie ir jāatrisina citviet. Nu, tāda ir īsumā mana nostāja, kā referentam. Kā jau es teicu, esmu nosūtījis kompromisu grozījums dažādu grupu eh, pārstāvjiem un es ceru, ka mums izdosies panākt panākt kompromisus, un tad cerēsim, ka arī uh, budžeta kontrolas komiteja tikpat veiksmīgi strādās kā mēs, un pēc tam uh, šie jautājumi nonāks uh, plenāru sēdē izskatīšanai balsošanai. Un es gribu vēl tikai informēt, ka balsošana komitejā notiks 23. un 24. februārī, un budžeta kontrolas komitejā. Balsojums paredzēts 24. martā. Un balsojums plenārs sēdē ir paredzēts aprīļa otrajā plenāra sesijā. Tātad tas ir, tā bija informācija par uh, darba grafiku grafiku. Tā, līdz ar to esam pabeiguši izskatīt šos darba kārtības punktus. Es skatos, vai mūsu viesis jau ir zālē, uh, vai mēs varam pāriet pie 16. darba kārtības punkta pie komisijas pārskata par Eiropas Savienības un ASV dialoga finanšu tirgus regulējuma jomā. Līdz ar Tagad īsa pauze. Uh, pagaidīsim, līdz pie mums ieradīsies komisijas pārstāvis. Thank you very much indeed. We could move on to the next item. Jā, paldies. Mēs tagad varam pāri pie nākamās darba kārtības punkta. Komisija pārskats. Olivier Disant, kurš pārstāv Eiropas komisiju. Viņš pastāstīs par jaunāko Eiropas Savienības ASV dialogu finanšu tirgu regulējumu jomā, kas notika Vašingtonā 12. janvārī. Tur bija informācijas apmaiņa par regulējumu izstrādi starp ES un ASV. Lai uzlabotu standartus, kas ir iekļauti finanšu tirgu regulējuma jomā. Pēc uh, viņa uzrunas varēs uzdot arī jautājumus brīvā mikrofona procedūras ietek, uh, ietveros. Lūdzu. I hope this is the good one. Thank you very much. Sorry, I'm just. Jā, paldies. Es nedaudz aizkavējos un apmaldījos parlamentu koridoros. Paldies, ka uzaicinājāt mūs sniegt uh, pārskatu par ES un ASV finanšu dialogu, kas notiek divreiz gadā. Pēdējais no tiem notika pirms pāris e, nedēļām, 12. janvārī Vašingtonā. Pirms tam iepriekšējais notika Briselē pagājušajā gadu jūlijā. Abas delegācijas publicēja paziņoja 15. janvārī cik eh, nojauši tad parlamentam tas arī ir bijis pieejams. Šī sanāks bija konstruktīva, notika pozitīvā gaisotnē. Galvenokārt eh, tika runāts par līdzvērtības režīmu atrasinātiem instrumentiem, par eh, šo jautājumu, pie šī jautājuma atgriezīšos vēlāk. Mūsu no otras puses bija ļoti liela delegācija no visam atbildīgām ASV aģentūra, kas strādā ar finansēm un ar to saistītiem jautājumiem. Tostarp arī pārstāvi no ASV valsts kases. Eh, iesākumā neliels pārskats no manas puses, un, ja būs kādi jautājumi, es labprāt pastāstīšu arī detalizētāk. Vissvarīgākā diskusijas daļa bija par atrisināto instrumentu eh, vienlīdzību, kā jūs zinat, mūsu šobrīd notika diskusijas jau pusotru gadu ar ASV. Šīs diskusijas apstājās CFTC iepriekšējā priekšētāja eh, darba laikā. Nākamā priekšētā laikā mums izdevās pagriezieties uz priekšu. Tim Mesedžau no priekšētāja mums ir bijuši pārunas jūlijā. Mēs esam nonākuši pie tādas pārunu stadijas, ka mēs spējam Eh, runās par šiem jautājumiem padziļināti. Nākamdēļ sakal došos uz ASV, un tad eh, iespējams notiks pēdējais saruna eh, posms. ASV puse ir piedāvājusi vienkāršotu reģistrācijas sistēmu. Viņi nevēlas atteikties no tā, kā Eiropai būtu jāreģistrē šādi instrumenti ASV, jo tas nav iespējams saskaņā ar Franka Toda tiesību aktu bet uh, tas atbild lielai daļai viņu prasību. Mēs detalizēti par tām turpinām runāt. Mēs runām par to, kā šī subsidārā atbilstība darbotos. ASV pusē ir zināmi jautājumi, kas tiks nodoti uzraugiem, netieši tirgus dalībniekiem. Tūk tāda ir patreizējā situācija, diskusijas noris labi, esam ļoti tuvu, lai panāktu vienošanos par šo jautājumu. Kad būsim vienojušies par parametriem tam, ko mēs saucam par regulējumu atšķirību, tad uh, ESMA uzņemsies vadību, lai uzsāktu pirmās pārunas par sadarbības ietvaru starp uzraugiem, jo mēs uzskatām, ka tas ir svarīgi, lai galvenie principi, uz kuriem balstās šī sadarbība, tiktu minēti eh, vienlīdzības lēmumā. Šīs bija visbūtiskākās diskusijas, kas joprojām turpinās. Bija arī tehniskas eh, pārunas pēc tam. Un visticamāk, eh, nākamnedēļ būs arī diskusijas, jo šodien mēs saņēmām jaunu informāciju bet uh, tas nozīmē, ka ir nepieciešams papildus detalizēts diskusijas. Sarindojot pēc nozīmības šīs diskusijas, otra visnozīmīgākā lieta bija par pamatstandartiem. Es pusē paskaidroju patreizējo stāvokli mūsu likumdošanas procedūrā ar līdz likumdevējiem kādu iemeslu dēļ komisija piedāvāja šādu tiesību aktu projektu par pamatstandartiem un, protams, arī jautājums, ko ASV plāno darīt, lai šajā jurisdikcijā īsteno AOS principus. Šī atbilde vēl nav pilnīgi skaidra, tādēļ mēs turpinām diskusijas lai mēģinātu saprast, vai ASV gatavojas pieņemt tiesību aktu, lai nebūtu jāpaļaujas tikai uz nozares pašregulējumu, kā tas ir bijis līdz šim. Trešais - OKO noteikuma īstenošana. ASV puse informē mums par to, un mēs no savas puses informējam par to, kā virzās diskusijas parlamentā un padomē attiecībā uz uh, priešlikumu par banku struktūru. ASV cer īstenot uh, šo jautājumu līdz jūlijam. un šobrīd pēt iespējamās vokalu nosacījumu īstenošanas sekas eh, ar mēģi tās pēc iespējas eh, minimizēt. Par eh, vērtspapīriem mēs paskaidrojām, kādēļ mūsuprāt ir nepieciešams pārskatīt augsta līmeņa vērtspapīru tirgus Eiropā, lai uh, palielinātu investīcijas ekonomikā vai skatīt tās vietas, kur investīcijas veikt ir grūtāk. Mēs paskaidrojām to, kā tas ir saistīts ar centieniem atjaunot izaugsmu Eiropā. Un ASV atbalsts starptautiskajos formos šai iniciatīvai. ASV reakcija no nu, valsts kases un valsts rezerves puses atšķirās. Valsts kases rezerve nebija pārāk gatavi tādā virzienā doties. Viņi neskatīja ASV lomu šajā darbībā un nevēlējās iestāties par starptautisku ietvaru vērtspapīru veidošanā, it sevišķi ja būtu tādēļ jāuzliek savs zīmoks jebkādām augstu, jebkādiem augstu līmeņu vērtspapīriem. Tā kā viņi bija visnotaļ piesardzīgi, valsts kase bija daudz saprotošāka, ka tas uh, ir svarīgi, lai veicinātu izaugsmu Eiropā un arī no makroekonomiskā viedokļa uh, izaugsmes potenciāla veicināšana Eiropā ir kaut kas tāds, eh, par ko interesējas un ko vēlas atbalstīt arī ASV. Eh, bija laba sadarbība apdrošināšanas jomā. Abas puses ir apņēmušās paveikt eh, vienošanos par atkārtojas apdrošināšanas maksu mazināšanu Mums būtu nepieciešams šeit pārunu mandāts no padomas ASV pusē. Nav vajadzīgs šāds mandāts, bet tai būtu jāinformē likumdevējs saskaņā ar Dodu Frank tiesību aktu. Pieņemot, ka komisija iegūs uh, pārunu mandāts, mēs vienojamies, ka pārunas varētu uzsākt šī gada maijā. Tāpat pavirzījāmies uz priekšu revīzijas ziņā attiecīgo komisijas dienestu un ASV puses eh, pārunas ir ļoti labas un uzlabojas. PCAOB pieņēma kopējā paziņumā atsaukties uz savu apņemšanos eh, veidot nepieciešamajā stadijā ietvaru ES ASV sadarbībai revīzijas jomā, kas balstītos uz savstarpēju paļāvību, kas, kad tā tiks izveidota, būs ļoti liels panākums transatlantiskajā sadarbībā. Vēlos pieminēt, ka mums nācās piedzīvot 20 minūšu paskaidrojumu par to, cik ļoti apmierināta ASV puse ir, ka to atzina par lielā mērā atbilstoši Bāzeles ietveram un ko Eiropas puse ir gatava darīt, lai risināt šo atzīmi pa lielam neatbilstošu. Mēs skaidrojām, ka šī atšķirība starp divām jurisdikcijām ir CVA jo, eh, jomā, un mēs saprotam, ka tas šobrīd tiek pārskatīts bāzels ietvaros, un kad šis eh, pārskats būs pabeigts, Eiropas Savienība šo pārskatu rezultātu iekļaus eh, savā tiesiskajā kārtībā, tad šī atšķirība būs novērsta un uh, likumdevēji ir vienojušies, ka nedaudz būtu jāmaina bāzās prasības, tas tiek darīts pamatot un apsvērumu dēļ, un uh, ar pilnu Eiropas līdz likumdevēju. Uh, Piekšņu kā pat, kā tas būtu jādara ASV pusē. vai arī runājām par nebanku organizāciju darbības izbēgšanu, kas ir ļoti svarīgs jautājums arī starptautiskajā darba kārtībā, FSB fórumā. Mēs paudām komisijas gatavību sagatavot oficiālu priekšlikumu attiecībā uz CCP šī gada laikā. Mēs atvē, atstājam šo jautājumu atvērtu, jo par to tie joprojām notiek diskusijas komisijā un uz doto brīdi nav konkrētas nostājas kolēģijā par uh, citu finanšu institūciju, kas nav bankas darbības izveikšana, kas notiktu, kas uh, notiks iespējams nākotnē. runājām par Tibak, ASV informēja, ka gatavojas to īstenot visticamāk pirms eh, QIS rezultātu saņemšanas. Un kas attiec uz Eiropas Savienības nolūkiem šajā ziņā, mēs informējām, ka cik tālu tas attiec uz mums, eh, situācija šeit atšķirās, jo Eiropas mums ir MRL atšķirībā no ASV, mūsuprāt, tas labi darbojās. Un KAS rezultātā mēs vēlētos nedaudz grozīt tēlāk, lai tas būtu savietojamāks ar MRL un ne e, stingrāks, bet savietojamāks, lai bankas netiktu pakļautas dubultiem standartiem. un mēs visticamāk nogaidīsim FSB galīgo kalibrāciju pēc KAS, lai mēs varētu piedāvāt parlamentā grozījumus, lai īstenotu tēlāk uh, kopienas tiesību aktos. Tik daudz uh, nu, manas puses, ja jums ir kādi jautājumi, es labprāt uz tiem atbildēšu. Jā, liels paldies. Došu vārdu kolēģiem. Vispirms Lamas Urkums. Oui, merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Mm, dārgais draugs par šo un direktoru kungs par šo izklāstu. Un tagad pāris vispārīgi rakstur piezīmes iepriekšējā komisāra kolēģijā komisārs Barņē tika izveidojis uh, sava veida tabulu ar visiem tekstiem, kuru, um, pie kuru iniciatīvas strādāja komisija, regulāri aktualizējot uh, pieņemšanas procedūru šiem tekstiem no likumdevēja puses, kas izrietēja no attiecīgajiem G20 lēmumiem pēc Lehman Brothers uh, krīzes. No amerikāņu puses galvenais teksts bija Franka likums, sarežģīts, grūti atšifrējams uh, teksts mūsu Atlantijas okeāna pusē, izņemot varbūt uh, Eh, komisijas ekspertiem, un es gribētu zināt, vai dažus gadus vēlāk mēs spējam precīzi sev formulēt to, kas īsti notika savienotajās valstīs, ir noticis savienotajās valstīs pēc Dota Franka likuma. Jo liekas, ka viss būtu atkarīgs no piemērojumā teksta, no nosacījumiem un no tā, kā uzraudzības orgāni ir reformējuši un piemērojuši Dot Franku. Vai mēs varētu gūt priekšstatu par uh, Savienoto valstu juridisko situāciju šobrīd, vai mēs varam uzskatīt, ka viņi ir uh, paveikuši visu vai lielāko daļu mājas darbu, ko viņi paši sev bija uzdevuši un ko arī ieteica kā 20 un vai mūsu attiec, pieņemtajās nostājās un pieņemtajos tekstos un tajā, ko viņi ir izdarījuši, ir vairāk kopīgā vai atšķirīgā, un vai ir tādas at, atšķirības, kas traucē. Paldies, Lamasūra kungs, turpina priekšsēdētājs vārds, vārds S un D koordinatorei Elīsai Ferreirai. Paldies, arī es gribētu pateikties par um, sagatavoto izklāstu, kas man liekas ļoti nozīmīgs. Un tāpat arī lūg, gribētu lūgt eh, direktora, eh, ģenerāldirektoru mūs eh, informēt sīkāk par to, kā šīs divpusējās sarunas, kas būtu jau pabeigtas un kas skaidri parāda to, eh, kur mēs tuvojamies, kurās jomās un kādas atšķirības pastāv finanšu tirgos Atlantijas vienā un otrajā pusē, bet eh, kādā veidā šis viss materiāls tiks apstrādāts no komisijas eh, puses tētī pietvaros. Un šobrīd, kā šīs divpusējās sarunas, kas ir tik sarežģītas, tik detalizētas, tik uzskatītas plašākā svienošanās ietvaros, kurā visa finanšu, visa finanšu nozare izskatās, ka atrodas līdzās daudzām citām jomām - enerģija, investīcijas, attīstība, lauksaimniecība un tā tālāk. Un jāņem vērā arī tas, ka komisija tāda, kā tā piedalīsies šajās sarun, piedalās šajās sarunās, tāda tā ir mandāts, lai tā gatavo kādas rezerves pie, vai piekāptos vai nepiekāptos, kādas sarkanās līnijas un piekāpšanās līnijas, un kādas tās ir attiecībā uz šo jomu un tajā komisijas daļā, kas strādā pēc TTIP. Būtu labi izprast, kāda ir mūsu Eiropas stratēģija šajā kontekstā. Ja mums jānonāk pie slēdziena, ka šis sektors ir jāpasargā no citām sarunām, tad eh, cik tālu attiecības starp abām jomām varētu būt mums mazāk zināmas. Paldies, Elīza, turpina priekšsēdētājs. Un tagad eh, vārds deputātei Fannivel Hoizenai. Eh, paldies, priekšētāji, paldies eh, komisijas pārstāvjiem par jaunāko informāciju. Es vēlējos jautāt par pamatstandārtiem. Es biju pārsteigta, dzirdot jūs sakām, ka bija grūtības ar uh, Eh, runājot ar trešajām valstīm par vienlīdzību. Un eh, jautājumu par to, vai ir eh, gatavība pieņemt kādus tiesību aktus ASV par to, un kā atbildi nebija pilnīgi skaidra. Kā referents par šo failu es visu cieši sazinājusies ar šīm organizācijām, kuras jūs minējāt, un viņas man pilnīgi skaidri pateica, ka viņām nav vispār nekādu nodomu uh, izteikt kādus priekšlikumus, kas ir vienlīdzīgi mūsu tiesību aktu priekšlikumiem. Varbūt varat vēl nedaudz pastāstīt par šīm diskusijām, kādas jums bija par šo jautājumu. Paldies! Paldies! Vai ir vēl kāds kolēģis, kurš vēlētos uzdot jautājumu? Jā, lūdzu. Jā, paldies, un, protams, paldies arī komisijai pierašanos. Un nu, parlamentā arī mēs runājam par jauniem tiesību aktiem attiecībā uz uh, vērtspirmu finansējumu darījumiem. Vai jūs runājāt par šiem jautājumiem oficiāli neoficiāli ar ASV kolēģiem? Vai FSB joprojām ASV pusē domā par šiem jautājumiem? Vai tas tiks īstenots pēc tam, kad uh, tiesībā stāsies spēkā ES? Un varbūt jūs varat pastāstīt, kā mēs to varētu padarīt standartizētāku dažādās jurisdikcijās. Paldies! Angenkungs. Diemžēl ne, nedzirdēju šo uh, prezentāciju, bet es pavisam īsi jautājumu gribu uzdot sasaucoties ar Van Ņuvenhoizens kundzes teikto tātad par šo ekvivalents jautājumu ar ASV. Šeit ir virkne neatrisinātu jautājumu, vai administrāt, Obamas administrācijas otrajā posmā, kad ir mainījies spēku sastāvs arī kongresā, vai ir iespējams tos vēl atrisināt. Es vēlos jautāt par finanšu pakalpojumu iekļaušanu TTIP lai jūs varētu pateikt, cik iespējams, ka tas varētu tikt izdarīts, protams, finanšu pakalpojumi tikt iekļauti. Cerams, ka šāds scenārijs neīstenosies. Un varbūt tad eh, MRD ir otrs labākais variants. Gersim kungs lūdzu. Paldies, priekšsētāji! Lai atbildētu Lamsūrkungam. Skaidrs, ka. Euh, ka mums bija atšķirīga pieeja salīdzinājumā ar amerikāņiem. Amerikāņi bija izveidojuši, sākot te ietvaru ar skatību uz visu, ko pēc tam aizpildīja ar, ja tā drīkst izteikties, atvilknītēm. Mēs savukārt eh, izvēlējāmies strādāt eh, pa tekstiem, jo tas vairāk atbilst mūsu juridiskajai tradīcijai, un tādējādi ilgāku laiku bija grūti saprast, cik tālu mēs esam tikuši, jo mūsu pieejas bija tik tālu atšķirīgas, ka tas bija ļoti sarežģīti. Un eh, tāpat, kā jūs zināt, um, deputāta kungs, mums ir vairāki simti deleģētie un um, izpildakti, kas ir pieņemti, un kamēr tie nav pieņemti, tad praksē likumdošana nav piemērojama. Tātad mums ir varbūt mazliet mazāk, bet tās pašas problēmas, kas amerikāņiem. Un viņiem atkal no savas puses ir mazāk nekā mums, jo mūsu institucionālais um, veidojums nozīmē to, ka mē, mums ir samērā au, precīzi jākonkretizē lietas pirmā otra līmeņa tekstos, savukārt amerikāņiem, kuru. Uh, Eh, visbiežāk ir federālie uzraugi, visbiežāk tiem deleģē pilnvaras, kas savu, tad tie savukārt rīkojas tālāk. Eh, un tomēr mums ir 28 šādas iestādes, kas uzraugā eh, uzrauga situācija mums ir ļoti specifiski katrā gadījumā jārīkojas, kas Eh, rada zināmas nērtības un ietekmē mūsu kolīgā darba eh, tempu. Tas kopumā ir eh, samērā sarežģīti. Tādējādi ilgāku laiku amerikāņi mūs bija apsteiguši. Mēs viņus iedzinām Eh, ar to es atbildu uz doktoru Lang, eh, atbildēšu uz doktoru Langen jautājumu, kas ir saistāts ar vēl vienu citu jautājumu, un tālāk banku jomā. Tieši tāpat, kā viņiem nevajadzēja iet cauri likumdošanas procesam, jo viņi varēja uzsākt visu vēlāk, attiecīgi viņiem nevajadzēja noturēt Eh, visas tās diskusijas, kas notika mums CRR, CRD4 ietvaros. Ehm, Un eh, ar bāzeles nolīgumiem, ar um, kapitāla prasību direktīvām, ar citiem tekstiem. Tādējādi to var skaidrot ar faktu, ka Mums vajadzēja bāzeles tekstus piemērot eh, astoņiem tūkstošiem Eiropas banku, un Amerikā tādu bija 19, kas eh, stipri ir mm, liela atšķirība. Tālāk eh, runājot par kopīgo un atšķirīgo, tas ir visai interesants punkts, jo redzot, mēs redzam, ka mūsu centieni nav identiski. Mēs tiecamies uz vienu mērķi, un G20 ceļkārt arī šajā sakarā ir samērā skaidra, un abas jurisdikcijas to ir īstenojuši samērā pietiekam godīgi. Bet tā kā mēs neesam pietiekami daudz par to runājuši iepriekš, tad mūsu īstenošanas metodikas ir atšķirīgas. Mums ir eh, divas lēmējas tādas, CFTC un CFTT, kas piemēro eh, šos tekstus eh, amerikāņu pusē, savukārt šeit ir jāņem vērā Eiropas kompetences un tiesu prakse un viss, kas attiecas uz Eiropas un dalībvalstu līmeni un uh, un eh, jurisdikcijām kompetencēm, tāpēc ir šie, eh, šīs atšķirības un sarežģījumi, no tiem ir grūti eh, vairīties mūsu pašu sistēmas dēļ. Tālāk, vai mēs runājam par, kad mēs runājam par R4 un līdzīgiem jautājumiem. Mums pirmkārt nāktos uzlabot savstarpējo sapratni jau sākotnējos etapos, kad um, teksti vēl ir tikai sagatavošanas stadijā, tas nevienam pienākums neuzliek, taču, jo mūsu loģika, mūsu metodika tuvinās, jo vienkāršāk vēlāk būtu veidot eh, ekvivalents mehānisms, lai ļaut sadarboties mūsu uzraugiem. Un tas ir īpaši svarīgi tad, kad ir runa par nebanku institūciju eh, sakārtošanu. Jo. D'abord, ce sera un problème éminemment systémique, et ensuite, il serait E, tāpat ir pastāv ļoti liela iespēja, ka Eiropas un Amerikas iestādēm e, noregulējuma gadījumā būtu problēmas. Un mūsu darbībām, instrumentiem un mm, visiem darbības rīkiem vajadzētu būt maksimāli savietojumiem, un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu ar amerikāņiem izrunāt vismaz to, vai mūsu analīze saskan, vai mūsu diagnozes eh, atbilst vienotrai, un vai mēs varētu veidot šādu kopīgu analīzi, protams, eh, nepārkāpjot suverēno parlamentu tiesības. Well, they probably put it. Par pamatstandartiem. Manuprāt, viņi to vienkārši tā pieklājīgi pateica. Man izpratne ir tāda pat, kā jūs viņu uzskata, ka pašu regulējums ir labs un labi darbojas. Mēs, protams, uzskatām citādi. Mūsuprāt, jaunākā vēsture parāda, ka nemaz tik labi šajā lietā viss nenotiek. Ir nepieciešams kāds regulējuma ietvars Uh, valsts iesaiste, bet mūsu kolēģi Amerikā nepauda pilnīgi skaidri, ka viņiem ir galīga nostāja, proti, ka viņi neizdos nekādu tiesību aktu. Viņi izteicās tā, visnotaļ neskaidri. Mēs katrā ziņā minējam, ka ja nebūs nekāda tiesību aktu ASV, tad, tad nebūs nekāds pamats ekvivalents procesam. Un līdz ar to patreiz jautājums, vai jābūt kādām otrām labākajām iespējām, jo tas ir un varētu būt Eiropas uh, rūpniecības interesēs paļauties uz ne ES ASV pamatstandartiem, bet uh, vienas dienas laikā mūsu mērķis nebija ieslēgt detalizētās diskusijās par katru jautājumu. Mums nebija pietiekama daudz laika, un tas nebija atbilstīgais fórums, kurā risināt šo jautājumu. Es redzu, ka Langam kungam nācās doties prom, un, manuprāt, es jau arī atbildēju uz jautājumu savos ievadvārdos. Īsumā, kamēr, lai arī diskusijas ar CTC bija ļoti sarežģītas, grūtas un sāpīgas pagātnē, ir skaidrs, ka kopš pagājušā gada septembra Masada kungs ir iekustinājis uh, lietas uh, ASV pusē un ir uh, patiesa vēlme panākt visus apmierinošu vienošanos. Mēs esam daudz izdarījuši, lai varētu daudz ko panākt reģistrācijas procesa ziņā. Vēl ir eh, jāspēr tikai pēdējie soļi. Tas gan, protams, būs arī tas sarežģītākais posms, ar to mēs tieši tagad arī strādājam un ceram, ka nākamo pāris mēnešu laikā eh, nonāksim pie rezultāta. Būs eh, nepieciešami elementi, lai pieņemtu ekvivalents lēmumu. Ir īpaši ņemot vērā, ka tuvojas 15. mājas, kas ir termiņš. Elīzes Ferēra kundzes jautājums, kas ir saistīts arī ar jūsu jautājumu priekšētāju kungs par tētipu. FMRD ir ļoti labi, lai dalītos ar informāciju, labāk izprastu mūsu kopējās bažas, problēmas, lai mēs sniegtu informāciju. Tas nav pārunu fórums, kurā varētu risināt strīdus. Tas tam nav paredzēts. Protams, tad, kad ir kaut kādas bažas, tad mēs to risinam apusējā līmenī ar attiecīgajiem kolēģiem no ASV, bet e, tas nav ar to tieši saistīts savā ziņā. Tas ir instruments, ar kuru palīdzēt biežāk un padziļinātāk e, pārnājot lietas. Mēs gūstam vērā ņemums rezultātus, bet tas nav instruments, kas pats par sevi uh, varētu nodrošināt uh, regulējumu konverģenci starp Eiropas Savienību un ASV. Tādā ziņā tas nedaudz atšķirās no tā, kas bija apsvērts tetipu ietvarā. Es to nesaucu kā otro labāko risinājumu, jo, manuprāt, tas ir uh, citam, citajiem darbiem paredzēts. Tas nav saistoši. Mums ļoti bieži, piemēram, par pamatstandartiem mums ir nostāja, viņiem ir nostāja, mēs nevaram vienoties, un tas arī viss ar to sarunas beigās. Tas sasaistās arī ar Ferēras kundzes jautājumu. Manuprāt, komisijas nostāja ir pilnīgi skaidra, izteikšos piesardzīgi, jo mēs neesam galvenie atbildīgie par tētipu pārunām un kas tiek darīts finanšu pakalpojumu jomā, tas ir jāskata un jāizsver uh, globālajā pārunu ietvarā. Komisijas nostāja līdz šim ir bijusi tāda, ka mēs uzskatām, ka būtu labi, ja tiktu uzsāktas diskusijas par finanšu pakalpojumu nodaļu TTIP. Mēs uzskatām, ka šīm diskusijām vajadzētu ietvert gan regulējumu konverģenci, gan pieeju tirgumu. Un tāpat kā amerikāņu kolēģi, mēs uzskatām, ka mēs nevaram runāt par uh, pieeju tirgumu, neatsākot diskusijas par uh, regulējumu konverģenci. Un šis jautājums bija tiesību aktā, ko pieņēma parlaments, kur ekvivalents jautājums bija centrisks, tas nozīmē, ka primārie tiesību akti sasaista jautājums par regulējumu konverģenci ar piepildu tirgumu, jo mēs nevaram nodrošināt ekvivalenci trešās puses jurisdikcijai. Tas ir uh, Tā ir būtiska prasība mūsu tiesību aktos. Protams, mēs neprasām, lai visu pasauli pieņem tos pašus tiesību aktu kā mēs, mūsu īņķis ir rezultāts, bet joprojām ir zināms normu konverģences pieprasījums, lai nodrošinātu piepildu tirgumu dalībniekiem finanšu tirgu, kas nenāk no Eiropas Savienības. tik daudz par eh, TTIP. Un es nepārzinu šo uh, stratēģiju, par kuru diskutēs kolēģija. Bet uh, komisijas uh, paustā nostāja ir tā, ko es nu pats izklāstīju. Vēl viens Fērērs kungs jautājums bija par to, cik praktiskā ziņā šīs divpusējās sarunas, e, kā tās notiek un kā tas sasaistās ar tēti procesu. Nu, šeit nav sasaistas ar tēti, tās notiek tā, kā tam ir notikušas vienmēr, proti tad, kad ir kāda problēma saistībā ar regulējumu konverģenci, mēs cenšamies risināt to visu tirgus dalībnieku labākajās interesēs. Kas ievērojot uh, uh esības nosacījums, tomēr nedrīkstētu tik pakļauti divkāršiem, uh, divkāršām nosacījumu slogam. Mēs balstam savu uzraudzību balstoties uz uh, apusēju uzraudzību. Tad, kad ir kāda problēma, tā kā bija ar atrasinātiem instrumentiem, kā šobrīd varbūt ir ar pamatstandētiem, mēs uzsākam neformālas sarunas, cenšoties risināt attiecīgo problēmu. Un tieši šādu procesu mēs esam arī īstenojuši attiecībā uz atrasinātiem instrumentiem nav konkrēts sasaistis ar TTIP, šīs pārunas pastāvēja pirms TTIP, un arī, ja TTIP neizdosies rast risinājumu un vienošanos, šīs sarunas turpinās pastāvēt, jo tad, kad ir kādas problēmas starp mūsu divu normu kopumu sadarbību, tad mēs cenšamies ar sarunām tās risināt. Jo labāk šīs procedūras darbojas, jau amerikāņi, piemēram, uzskata, ka TTIP nav nekāda nosacījuma vajadzīga. Mēs tomēr joprojām cenšamies uh, darīt tā, lai viss uh, darbotos pēc iespējas labāk, lai neradītu liekus slogus un darb, tirgus varētu darboties drošā vidē. Paldies, Gersen kungs! Līdz ar to esam izskatījuši 16. darba kārtības punktu, 17. Eh, citi jautājumi. Citi jautājumu nav. Tālāk 18. nākamā sanāksme notiks 23. februārī no 2003 līdz 6.30. Un arī nākamajā dienā 24. februārī no 9 līdz 12.30 un no 3 līdz 6.30. Lielas paldies visiem!